Puss eller So it is working. Jó estét kívánok, good evening! Az ülés folytatódik. Első napirendi pontunk. Dāmas un kungi, turpināsim sēdi. Tātad pirmais darbkārtības jautājums ir komisijas paziņojums par Eiropas Savienības un ASV gaisa pārvadājumu nolīgumu. Es vēlētos no savas puses uzreiz dot vārdu komisārs kundzei, Georgievas kundzei. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties parlamentam par šo iespēju stāstīt par sarunu rezultātu ar Amerikas Savienotām valstīm. Ir pabeigts otrās fāzes gaisa pakalpojumu nolīguma sarunas. Tas notika 25. martā šogad, un 25. martā Eiropas komisija inicējas, eh, parafējas atvainojas otrās fāzes nolīgumu šo. Um, no, tas nolīgums ir tāds, ko atbalstīs parlaments. Parlaments šeit nospēlēja ārkārtīgi konstruktīvu lomu visu sarunu gaitā, un par to komisija ļoti pateicīga parlamentam. Un tagad es gribētu jums pastāstīt par šīs otrās pakāpes nolīguma galvenajiem elementiem. Tas turpina pirmās pakāpes nolīgumu un kopš 30. marta 2008. gada. Tad līdz ar šo otrās pakāpes nolīgumu ir iespējams stiprināt tirgu situāciju, kā arī stiprināt eh, sadarbību regulācijas eh, jomā. Ir iespējams strādāt arī eh, sociāla drošības un vides jomās. Runājot par vidi, šis nolīgums piedāvā stingru ietveru, kā cīnīties pret lokāliem un globāliem izaicinājumiem, kas skar gan Eiropu un Amerikas Savienotās valstis, ir iespējams risināt kopīgus projektus, ir iespējams strādāt ar tīrākām eh, satiksmes pārvaldības tehnoloģijām, ir iespējams sadarboties arī starptautiskos fórumos, starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā. Abas puses formāli atzina arī to, ka ir svarīgi izvairīties no dublēšanās, eh, ir jāstrādā ar pasākumiem, kas ir balstīti uz tirgu, un šeit es gribētu tīpaši pieminēt emisiju tirzniecības schēmu. Būs ieguvumi arī drošības jomā, tur nolīgums. Nolīgumā paredzēts samazināt drošības slogu lidostās, veicot saulēcīgas konsultēšanās par nākamajām prasībām. Konkurences jomā nolīgums stiprina sadarbības ar attiecīgām iestādēm, arī caurskatamība un likuma paredzamība abās Atlantijas pusēs tiek paredzēta jaunajā nolīgumā. Pirmo reizi šādā aviācijas līgumā ir runa par eh, nepieciešamību balansēt tirgus pusi un sociālo aizsardzību. Līdz ar to arī nolīgumi, nolīguma normas, kas būtu jāīsteno tādā veidā, lai nekādā veidā netiktu mazinā, mazināt darba tiesību, darbspēku tiesības. Un komerciālā ziņā ir Eiropai iespējams gūt piekļūt Fly America programmai, izņemot aizsardzības aspektu. Līdz šim tas bija ierobežojošs elements, un tur drīkstēja darboties tikai amerikāņu līdzsabiedrības, bet acīm redzot nolīguma pats svarīgākais elements ir apņemšanās virzīties uz priekšu. Šajā nolīgumā Amerika un Eiropa ir vienojušies par to, ka ir jāceļ pēdējās tirgus barjeras, ieskaitot arī tās barjeras, kas neļauj eh, līdzsabiedrībām piekļūt globālajam kapitālam. Šis progress eh, virzienā uz mērķi tiks pārskatīts katru gadu, un mēs strādāsim kopā caur apvienoto komiteju. Kopā ar augsta līmeņa pārskatu procesu. Ja progress nebūs pietiekams, tad mums ir arī attiecīgi mērķiecīgi pieeja, lai virzītos tālāk šajā jomā. Abas puses ir gatavas tālāk eh, veicināt progresu šajā jomā, garantēt arī tiesības pasažīriem septītās brīvības sistēmā un tā tālāk. Priekšsēdētāji kopumā teikšu, ka nolīgums tālāk virza sadarbību. Uh, ir iespējams sadarboties dažādās jomās, arī drošība, aizsardzība, strādāt vides jomā, arī ar, caur apvienoto komiteju, ir iespējams gūt papildu izdevīgumu, ir strādāt ar jaunām investīcijām un ļoti svarīgi atzīmēt, ka šajā nolīgumā ir atstāti visi tie ieguvumi, kas tika atrunāti jau pirmās pakāpes nolīgumā. Un, ja mēs nebūtu noslēguši otrās pakāpes nolīgumu, tad pirmās eh, pakāpes ieguvumi būtu pabeigti, eh, pazaudēti. Un šeit varētu būt 12 miljārdi eiro šis ekonomiskais ieguvums un varētu būt radīts 80 tūkstoši darba vietas. Un gan naudas, gan darbvietu ieguvums ir ļoti svarīgi šajās dienās. Uh, Un visu šo iemeslu dēļ es ceru, ka parlaments arī atbalstīs šo svarīgo nolīgumu. Paldies, komisārs kundzei. Un tagad dosim vārdu sekojušiem runātājiem. Politisko grupu vārdā vispirms došu vārdu Grošu kungam, kas runās tautas partijas vārdā. Jā, vielen dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin. Priekšsēdētāji komisārs kundze. Gaisa attiksmes nolīgums ar ASV ir nozīmīgs un tieši tāpēc parlaments un īpaši mūsu komiteja ir noturējuši jau diezgan aktīvas diskusijas. Es pats esmu piedalījies 70% no kopējās gaisa satiksmes visā pasaulē notiek tieši starp ASV un Eiropu. Līdz ar to mēs apzināmies šo nozīmību. Un mēs arī ceram, ka No tā arī izriet, ka abas puses apzinās, ka ir jāpanāk patiesas divpusējas nolīgums un, protams, arī to novērtēt. Un tieši tāpēc arī rosināt nākotnē uzlabot piedāvāto variantu. Dziļi cienot ieguldīto darbu un arī aprīnojot tiešām šo optimismu, ko mēs tiešām esam mm, pauduši gan komitejā, tālāk risinot sarunas, uh, Gribu norādīt tautspatīs vārdā, ka tomēr ir vēl lietas, kas nav līdz galam atrisinātas. Un, lai gan mēs esam daļai apmierināti tikai ar piedāvātu rezultātu, mums tomēr ir vēl lietas, ko mēs ceram sagaidīt. Ir vēl atklāti jautājumi. Pirmkārt, kapitāla piedalīšanās. Mēs ceram, ka varēsim panākt progresu, jo līdz šim mēs nesam nu, panākuši nozīmīgu progresu. Vien dzirdējuši labu apņemšanos, runāsim par to kādreiz. Tālāk, tehniskās pārbaudes lietas. Arī tās mēs vēlētos, lai tiešām sastarpējās interešu vārdā mēs redzētu zinām progresu. Līdz šim tas nenotiek. Pieeja tirgum. Es nemaz nerunāšu te par kabatāžu, jo šis jau gandrīz ir tā kā tabū jautājums ASV. Bet tomēr gribu uzsvērt, ka tas, ko mēs dodam citiem, divpusējo nolīgumu ietvero, mums arī jānodrošina, ka mēs paši varam baudīt šādas iespējas un privileģijas. Un līdz ar to es uzskatu, ka neatkarīgi no uh, svarīgi jautājumi, kuru mēs nerīkstam novēlēt par zem, novērtēt par zemu, sociālais aspekts, tomēr jāatzīst, ka nav īpaši progress panākt šajā nolīgumā. Bet ir nopietna grība nākotnē panākt šo progresu. Un līdz ar to mēs varētu tomēr konkrēti savu kopā parlamentu nostāju šādajādi. Pirmkārt, norādot, ka šis nolīgums veido juridisko bāzi. Uh, datu apmaiņai, informācijas apmaiņai. Un tādēļ mums arī ir jāsaskaņoties ar kopējo likumdošanu par datu aizsardzību. Un mēs nevaram vienkārši parlamentu nostādīt jau pieņemtu faktu priekšā. Otkārt, mums jāpasvītro, ka tas ir bilaterāli vienošanās, divpusēja vienošanās, nevis vienpusēja vienošanās. Un treškārt, ir svarīgi, ka mēs arī skaidri nosakam datumu, uh, kad mēs risināsim atsāksim tālāk sarunas. Līdz šim mēs norādījām, ka tas varētu būt 2010. gada oktobris vai novembris. Un tieši tāpēc mums jāskatās gan ekonomiski, gan vīdes jautājumu perspektīvā, gan arī sociālo jautājumu perspektīvā mums jāpanāk šādi divpusēji, patiesi divpusēji noruna. Paldies! Brošūr, najon, köszönjük a hozzás. Paldies par šo ieguldījumu un Tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Elka Draujī kungs no S&D grupas lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Toen... Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, kolēģi. Tad, kad 2007. gadā mēs panācām vienošanos par pirmo nolīgumu, tad Eiropas eh, transporta operātora koncepcija tika pieņemta. Un tas nozīmē, ka jebkura līdzsabiedrība no Eiropas varēja lidot uz Ameriku, un tas bija ļoti liels uh, sasniegums visām mūsu aviosabiedrībām. Tālāk šajā pirmajā nolīgumā tika izveidota apvienotā komiteja. Šajā apvienotā komitejā ir iespējams regulāri konsultēties starp pusēm un attiecīgi mūsu likumdošanas ietvars ir, to, ir iespējams ar to strādāt ciešāk, eh, radot arī patiesu transatlantisko tirgu, bet šis nolīgums joprojām nav pilnībā līdzsvarots. Kāpēc? Tāpēc, ka amerikāņi ir pie, gūši lielāku piekļuvu Eiropas tirgumu, un arī piekļuve kapitāla struktūrām netika nodrošināta. Un tāpēc e, šis mērķis panākt plašāku nolīgumu šī gada beigās ir ļoti svarīgs. Mēs esam paspēruši vienu soli pareizā virzienā, bet joprojām līdzsvar trūkums vēl ir un nav pietiekams progress tirgus piekļuvu ziņā e, Eiropas līdzsabiedrībām amerikāņu tirgumu. Un e, arī nav nodrošināta Eiropas kontrola pār amerikāņu darbībām. Un mēs runājam arī par sociāliem aspektiem, par vides aspektiem, tas ir ļoti svarīgi, bet mēs nevaram piekrist šim nolīgumam, ja viena puses neapņēmas strādāt tālāk, ir nepieciešams izveidot kādu mehānismu, caur kuru varētu garantēt turpmāko progresu, tīpaši tirgus piekļuvis un pasažieru tiesību ziņā, lai nodrošinātu to, ka pilnīgi visiem ir augsts līmeņa tiesības nodrošināts. Un Un tam ir jābūt tā kā nosacījumam mūsu sarunās. Un komisijai ir noteikti jāinformē mūsu par darbu kopīgajā komitejā. Paldies. Paldies. Viselőasszonyt kérem fel a libe. Tālāk Maisnes kundze, kur runā Saldis grupas vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kundze, šī vienošanās starp ASV jūs tagad uh, prezentējāt, un jūs arī norādījat, ka tiešām ir panākts progress. Mēs savukārt parlamentā nedaudz esam piesardzīgāki, netik eh, apsveicam lielā mērā un augstu novērtējam, kā jūs to norādījat. Tomēr jūs varam atzīt, ka ir svarīgi, ka šī nolīgums vispār ir, ka tas ir, pastāv. Mēs iepriekš norādījām, 60% no pasaules avio satiksmes tieši ir starp ASV un Eiropu. Tātad tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi mums nozīmīgs partneris. Tomēr problēma ir tāda, ka mums nav ievērot vienlīdzīgs nosacījumu princips. Un ja mēs gribam tomēr to panākt, mums jāatzīst, ka ja ASV ir iegūst 49% no kopējās tirgus pieejas, tad mēs tomēr tikai varam reiķināties ar 25%, un līdz ar to tas nav pieņemami. Mēs zinām, ka arī ASV ar Indiju, piemēram, līdzīgas sarunas arī sanās, un viņi ir norādījuši, ja jūs, piemēram, gribat lielāku pieju tirgu, tad jums arī jāpieļauj lielāki e, aktīvāk savies, teiksim, naktī, un jums jābūt tolerantākiem pret radīto troksni. Lūk, bet es uzstāju, ka ASV būtu jārespektē mm, arī mūsu nostājas. Un tāpēc mums ir šis nolīgums parakstāms tikai uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Mēs norādījām četrus jautājumus - vide, kur mēs arī vēl varam panākt kopīgu nostāju emisiju ziņā, jo mēs abi kopā radām ļoti nopietnu daļu no CO2 emisijām pasaulē. Un tālāk mēs runājam par pasažieru tiesībām, tālāk par konkurētspēju, kas eh, konkurenci, piedošana, eh, tur arī vēl jāuzlabo, un jautājums par datiem. Amerikāņiem pilnīgi cits izpratni par datu aizsardzību un privātās dzīves neaizskarību nekā tā ir Eiropā. Uh, un es uzskatu, ka eh, ASV būtu jārespektē mūsu pieeja. ASV paredz pilnus eh, ķermeņu skanerus, viņi uzskata, ka tas ir pilnīgi pieņemami, eh, ka jūs iegūstat uzreiz personas pilnu ķermeņu uh, ranganogramu, bet mēs taču to nepieņemam. Un šādi mūsu nost arī būtu jārespektē. Un mēs domājam, ka Lisabons līgums mums dod pamats arī par tām lietām cīnīties. Paldies! Paldies! Līdz šim es biju diezgan, eh, varbūt, pievēru acis uz laika pārtēriņu, bet aicinu jūs precīzi ievarot lūdzu laiku. Tālāk vārds eh, Fosteris kundzei, kas runās ecervādā. Paldies, priekšstādātāji, liels paldies! Mēs eh, pozitīvi veicinam šo noslēgto vienošanos ar ASV, un tas ir ilgs jau laik, ilgu laiku. Otrās fāzes projekts ir eh, ļoti pozitīvi vērtējams. Eh, jautājums ir virzies uz priekšu gan drošības jomā, gan konkurences jomā, bet eh, jūtos vīlusies tāpēc, ka nav izdevies atrisināt jautājumu par kabotāžas pakalpojumiem. Mūs satrauc atsaucas uz, uz OTS un uh, Un kaut gan ir daži uzlabojumi, tomēr šis eh, jautājums ir ļoti trausls, ir sevišķi Eiropā. Līguma bieži vien nozīmē kompromisus, bet tas nenozīmē, ka mēs gribam līgumu par jebkādu cenu. Tātad beidzot, komisārkungs, mēs gribam nolīgumu, kas ir godīgs, eh, stingrs un eh, paredz pilnu liberalizāciju, kas dos labumu Eiropas pārvadātājiem, patērētājiem un mūsu amerikāņu draugiem. Paldies! Foster asszony, és most uh, Paldies uh, Fosters kundzei. Un tagad aicina uh, Maiku Natras. Bet šķiet, ka viņš nav zālē. Tas nozīmē, ka mēs nonākam pie brīvā mikrofona sadaļas. Ilvija Adriana, să luați cuvântul. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte, de ședinte. Tikau kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra, komisārs kundze. Eiropas kopiena ir uzsākus nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu tirgus atvērtību un nodrošinātu konsekvenci civilās aviācijas jomā, balstoties uz divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem. Runājot par ESASV gaisa transporta nolīgumu, sākotnējs pagaidu līgums tika parakstīts 2005. 25. martā. Šis līgums paredz tirgus pilnīgu atvēršanu un sadarbību Uh, gaisa satiksmes jomā un gaisa pārvaldes uh, jomā, lai varētu nodrošināt starp savietojamību un, uh, un tāpat arī, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Šis nolīgums būs viens no pirmajiem, kas tiks parakstīts balstoties uz Lisabonas līgumu. Tāpat arī personas datu pārnese no ES uz ASV arī tā ir nepieciešams uh, savs juridiskais pamats un starptautiski nolīgumi un uh, jāievēro tāpat laikā arī Eiropas Savienības prasības datu aizsardzībā. Mēs ar nožēlu atzīmējam, ka uh, regula par emisiju apmaiņu nav iekļauts šajā sākotnējā pagaidu nolīgumā, un mēs uh, gribētu, lai notiek papildus sarunas, lai ETS, tātad emisiju tirzniecība, tiktu iekļauts sākot ar 12. gadu. Uh, Priekšstādātājs pārtrauc uh, runātāju. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Nākošam runātājam vārds paldies. Uh, priekšsādātāji. Uh, made... Komisārē vārds atbildē. Paldies, priekšsādātāji. Neskatoties uz šo vēlo stundu, e, jāsaka, ka mēs e, varam vērot no parlamenta deputātu puses lielu interesi šajā tēmā. Gluži pareizi jau tika norādīts, ka Eiropa un ASV kopā sastāv apmēram 60% uh, aviācijas satiksmes, tāpēc šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai Eiropas un ASV pilsoņiem, bet visiem pasažieriem, kas uh, izmanto mūsu pārvadātājs. Papildus uh, tam, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi tīri transporta ziņā Ir jādomā arī šeit par biznesa saiknēm un uh, geogrāfiskiem apsvērumiem. Un, uh, protams, ka jāņem vērā, ka ASV ir svarīgākais Eiropas Savienības aviācijas partners. Un šī nolīguma mērķis tieši ir konsolidēt šo stra strateģisko transatlantisko partnerību un nodrošināt uh, to guvumu, ko mēs varam jau gūt no pirmās fāzes nolīguma, garantējot uh, stabilu ietvaru turpmākām Uh, saiknēm un attiecībām vairāk runātāji uzsvēra, cik ļoti ir nepieciešams turpināt šo procesu, šīs saiknes, lai mēs varētu spērt uz priekšu turpmākus soļus. Un tik tiešām uh, šis ir viens no lielākiem sasniegumiem, jo šis otrās uh, fāzes līgums turpina šo darbu procesu. Es gribētu tūliņ arī atbildēt uz vienu no jautājumiem. Komisija noteikti būs ieinteresēta dalīties savā darba rezultātos kopīgajā komitejā, jo mēs noteikti uztveram parlamentu kā ļoti svarīgu sadarbības partneri turpmākajā darbā. Eh, Līguma būs ļoti būtiska loma, lai palīdzētu Eiropas aviācijas eh, industrijai pārvarēt pašreizējo periodu, kurā ir ļoti daudz dažādu problēmu un izaicinājumu. Ļoti skaidri gribu norādīt, komisija, komisijā mēs esam viensprāts, ka šis otrās fāzes nolīgums nav perfekts. Tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, bet, kā es teicu, līgums nav perfekts un visaptvarošs. Tāpat jau kā runātāja teica, arī komisija gribētu, lai par īpašumtiesībām un kontroli notiktu izmaiņas ASV likumdošanā, bet, diemžēl, tas nav ASV administrācijas rokās, un ar viņiem mēs vedam sarunas. Tā ir juridiska reforma, kur var veikt tikai ar ASV kongresa palīdzību, un uh, līdz ar to es nonāku pie vēl viena ļoti svarīga punkta. Eiropai būs jāizmanto sava pie, iespēja, savas iespējas, uh, lai panāktu šādu reformu ASV uh, Un Eiropas parlamentam šai sakarībā būs ļoti svarīga loma, un uh, tam būs noteikti jāizmanto parlamentārā sadarbības iespējas ar ASV kongresu un ASV kongresmeņiem. Es ceru, ka mēs varam uz jums paļauties, ar jums rēķināties, lai virzītos uz priekšu dialogs un diskusijas, un lai galvenais uh, likumdošanas darbs turpinātos. Vairāk runātāji uzdev jautājumu par datu aizsardzību. Gribu norādīt, ka e, šis nolīgums nav gaisa pakalpojumu nolīguma sastāvdaļa. E, tas ir e, tieslietu un iekšlietu sadarbības jautājums, jautājums, kas ļoti nopietni tiks tālāk tas risināts turpmākās diskusijās. Priekšsēdētāji, ar to es arī gribētu noslēgt savus atbildus uz jautājumiem un gribu pateikties parlamentu deputātiem par ļoti konstruktīviem, noderīgiem komentāriem. Paldies! Képviselő asszony, az összefog... Paldies jums par šo kopsavilkumu. No savas puses vēl tikai paziņošu, ka